Dear colleagues, Dear colleagues, please. Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sveicu jūs pēdējā lūguma rakstu komitejas sanāksmē pirms vasaras pārtraukuma tagad mēs varētu mierīgi sagaidīt mūsu atvaļinājums, bet vispirms mums ir jāizskat darba kārtība, jātieks ar interesantiem lūguma rakstiesniedzējiem, un mums vajadzētu tādu komiteju sanāksmi. Jā, un redz, man arī āmurīt atnes. Tātad vispirms otrais eh, darba kārtības punkts, darba kārtības projekta pieņemšana piekto un sesto punktu praktiski iemeslu dēļ, vai mēs varētu pārcelt uz pēcpusdienu tieši pirms balsošanas, tātad par mhm, būtu iespēja salikt kopā balsošanas vienā sadaļā, lai nebūtu kolēģiem jānāk divas reizes tikai tāpēc, ja viņi grib balsot. Vai tas ir pieņemam? Labi. Tad mums ir jāapstiprina maija un jūnija sanāksmu protokoli. Trešais punkts. Protokols ir jums izdalīts un maija protokolā sociāldemokrāti prasījuši pielikt eh, attiecībā uz jūgendāmtu ierosinājumu uzaicināt jūgendāmtu pārstāvu kaut kad nākotnē uz mūsu sanāksmi, lai uzklausītu viņu versiju un otrkārt sūtītu atbildīgai komisāram vēstuli. Ja iebildumi nav, vai mēs varam tā apstiprināt protokols? Paldies! Man ir arī daži priekšsēdētājs paziņojumi. Tad vēlos paskatīties, vai attiecīgā persona ir klāta. Ja Jo tagad es gribu, lai visi paskarās uz Leo Koksu. Un būtu labi, ja Leo Koks paskatītos arī uz mani. Sveiks, Leo! Man prieks redzēt tevi šeit. Un prieks, ka visi skatās uz tevi šobrīd, jo komitejas vārdā vēlos pateikties tev par to, ka es strādāju ļoti ilgu laiku šajā komitejā. Un eh, man sacīja, ka tas, ko tu nezini par lūgumu rakstiem, to pat nav vērts zināt. Tāpēc eh, gan es, gan Daniels esam daudz eh, mācījušies no tevis. Tu esi bijis ļoti noderīgs CPP un arī komitejai kopumā. Un man saka, ka jauniešu sūta pensijā, un tu laikam esi viens no tiem. Uh, pirms dodies prom. Es nezinu, vai būsi klāt nākamajā sanāksmē. No, jūs, no taviem kolēģiem nere, nesapratām, vai redzēsim eh, tevi vēl vai nē. Nu, katrā ziņā var droši nākt vēl uz mūsu sanāksmēm, bet katrā ziņā vēlēju šobrīd pateikties tev komitejas vārdā un novēlēt visu labāko nākamai aizraujošai uh, daļai tavā dzīvē, cerams, ar nelielu arī eh, aizrautīgu darbību, atpūtu, eh, ēdienu, izklaidi. Tur varētu garu sarakstu sastādīt, lai ko tu arī izvēltos darīt, eh, lai tev veicas. Paldies! Un es tiešām ceru, ka ieradīsies vēl uh, tikties ar mums, kaut arī tev nebūs pienākums to darīt, bet pats to vēlēsies, eh, ka mēs pārbaudīt, ka mēs tiešām strādājam tā, kā tu esi mums to mācījis. Man ir arī daži citi paziņojumi. Arī tie ir saistīti ar vidi. Lai mazinātu papīra izšķērdēšanu un izpildīt parlamenta EMAS eh, mērķus. B daļa netiks vairs turpmāk drukāta un būs pieejama tikai internetā. Un tālāk, kas var īpaši būt interesanti vairākiem cilvēkiem, papīra kopiju daļa, kas ietver A daļas punktus, respektīvi visi punkti, kurus paredzēts apspriest Eh, komitejā. Šo, šis skaits būs ļoti ierobežots. Deputātiem būs pieejama kopija un vienam no asistentiem kopija, bet tuvākajā nākotnē mēs skatīsimies, kā samazināt eh, dokumentu skaitu uz sanāksmu. Dažas komitejas jau to ir izdarījuši. Viņš ir kļuvuši par bezpapīra komitejām. Visi dokumenti ir pieejami internetā un caur e-mīting lietotni viņu var skatīt eh, savos planšetu datoros. Tas ir viens paziņojums. Otrs laika kalendārs Frontex ziņojumam. Tas ir ziņojums, kuru kopīgi rakstīsim mēs un Libe komiteja saskaņā ar 55. reglamentu pāntu ziņojumu projektu 10. novembrī prezentēs, e, termiņš grozījumi 24. novembris, balsojums komitejā februārī un balsojums plenārs sēdē martā. Nākamais, septītais punkts, dažādi jautājumi. Marijas e, kungs ir e, lūdzis iespēju izteikties par uh, internetu portālu Tā kā došu vārdu jums tagad, lūdzu. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, kā es tikko e, informēju koordinātorus, vēlējos arī informēt mūsu komiteju. Jūs jau noteikti zinat, ka mūsu darba pamat ideja ir uzturēt kontaktu ar iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu piekļuvi Eiropas parlamentam un visvairāk jau lūgumrakstu komitejai. Tātad ar to naudu, ko parlaments mums piešķir, esmu izveidojis konsultāciju un informācijas sniegšanas platformu consultation.notismarijas.gr. Šobrīd ir tikai grieķu valodā šī platforma pieejama, bet drīzumā tā būs pieejama arī Eiropas parlamenta trīs galvenajās darba valodās. Caur šo platformu var tiešā veidā sazināties ar eh, lūgumrakstu komiteju, Uh, tur ir atsevišķa sadaļa, vēlos izmantot savas tiesības, un caur šo platformu ir iespējams sazināties ar lūgumu rakstu komiteju, aizpildot elektronisku veidlapu un tādējādi iesniegt, piemēram, lūgumu rakstu mūsu komitejā, vai arī e, nosūtīt uh, lietu Eiropas ombudam. Tur ir saite, caur kuru var nokļūt uz Eiropas parlamenta dienesta lapām, Un uzklišķinot uz šo saiti, var eh, arī nokļūt eh, komitejas sanāksmes tiešraides lapā. Tā kā caur šo platformu ir iespējams sekot līdzi arī sanāksmēm eh, lūgumrakstu komitejā un tādējādi tiek iegūts labs priekšstats lietas notiek. Un es tādējādi, kā Eiropas parlamenta deputāts, varu informēt eh, iedzīvotājs Grieķijā par to, kā mēs darām savu darbu. Protams, ka mūsu apskatāmie jautājums skar ne tikai Grieķiju. Tiksimies šo pēcpusdienu vēl pulkstens trijos. Tur, piemēram, būs jautājums par hipotekāriem eh, tiesību aktiem eh, Spānijā, un eh, iespējams, ka Grieķijas iedzīvotāji būs interesēti sekot, jo viņiem ir līdzīgas problēmas. Tāpat arī ar šo platformu mēs varēsim parādīt eh, cilvēkiem, ka ir iespējams tiešā veidā sazināties. Elektroniska demokrātija, tā varētu to nosaukt. Ir iespējams piedalīties uh, šajā informācijas sniegšanā. Paldies par uzmanību. Un tagad eh, man ir prieks sveikt José Rikelme Lopes, kurš eh, runās talidomīda upuru asociācijas vārdā. Dodu jums vārdu uz piecām minūtēm, lūdzu centieties ievērot to. Hola, buenos días a todos. Esiet sveicināti visi. Eh, es esmu Jose eh, Rikelma un pārstāvu Talidomīda, no Talidomīda cietušo asociāciju. Pirmkārt, es vēlos pateikties par atbalstu šajā komitejā, eh, jo mums ar jūsu atbalstu izdevās šo sanāksmi organizēt. Un es vēlētos, lai jūs no pirmajām rokām dabūtu dzirdēt to, kas ir noticis mūsu dzīvēs un e, kas, e, e, kā, ko, ar ko nācās saskarties talidomīda upuriem. Šis talidomīds tika izmantots pirms gadiem 50 un vairāk, to ražoja Vācijas uzņēmums un bija tik liela vēlēšanās uzņēmumam to laist tirgu, ka netika īstenotas klīniskās pārbaudas. Tas tika piedāvāts kā lielisks eh, līdzeklis eh, pret eh, sliktu dušu sievietēm stāvoklī. Tomēr attiecīgais uzņēmums neveica sanitārās kontroles, savukārt visā pasaulē sāka dzimt bērni bez rokām, bez kājām, ar nozīmīgām malformācijām, ar uh, citiem uh, bojājumiem, dažādos orgānos gremošanas, uh, elpošanas, izvadorgānos un citur Eh, aptuveni 5000 talidomīdu upuru vēl ir dzīvi. Eh, talidomīds 60. Eh, gadu sākumā sāk tiek tirgots visā pasaulē, Spānijā, un dažus gadus vēlāk tas tiek atsaukts. Izņemot Savienotajās valstīs, netika atļauta šī preparāta tirzniecība, norādot, ka nav notikusi nekāda sanitārā kontrola. Un pateicoties FDA e uh, eh, ierēdnes darbībām tika eh, izglābtas tūkstošiem amerikāņu bērnu dzīvības. Tiks vēl lemts par ekonomiskām palīd, palīd, ekonomiskas palīdzības sniegšanu šī medikamentu upuriem, lai nodrošinātu viņiem cilvēka cienīgu dzīvi. Tika izveidot likumdošana, kas nodrošinātu um, pensijas saņemšanu dzīves garumā visiem šiem, upu, uh, visiem šiem upurā, ņemot vērā viņu saslimšanas invaliditātes pakāpē. ir tomēr jānorāda, ka nozīmīgs gadījums ir Spānijā, kur eh, sākotnēji bija identiski ražošanas un pārdošanas apstākļi, ražotājs bija vācu firma Grunentāla, un kas eh, turpina būt par veselu farmaceitisku impēriju pasaules līmenī. Spānijā. E, e Talidomīts 69., 75., 78. gadā. E, Talidomīts e, tika sākts un beigts tirgots, tas nozīmēs 18 gadus eh, vēlāk, pēc tam, kad bija jau zināma tā sekas. Eh, Spānijā 85. gadā eh, bija ļoti daudz talidomīdu upuri, no tiem ir palikuši 3000. Lielākā daļa mūsu valstī talidomīdu upuru dzīvo no ģimenes atbalsta, baznīcas atbalsta, kopienas atbalsta 2015. gadā, 60 gadus vēlāk, um, ir jautājums, kāpēc, un atbild uz to netiek sniegta. Spānijas talidomīda upuru stāsts, stāsts ir pilnīgi aizmirsts un atstāts savā no. Nu, Eh, un pazudas nebūtībā. Tāpēc mēs uzrunājam Eiropas parlamentu, lai tas pievērstu upuru š, šo, šī medikamenta upuriem. Un lai mēs varētu saņemt atbalstu, ja nepieciešams, lai tiktu lemts pār attiecīgiem pasākumiem, taiskaitā sankcionējušiem pret mūsu valsti, kura nerīkojas, kura nav savu uzdevumu augstumos šajā sakarā. Aicinām arī grozīt likumus par sanitāro likumdošanu, noteikt e, uzraudzību ikvienam produktam, kas ir paredzēts patērijam cilvēkiem. Tāpat aicinu sekot tam, lai ik viens medikaments pasaulē būtu drošs. Par to tika sākts vairāk domāt pēc talidomīda katastrofas. Tomēr ilgu gadu e, garumā situācija bija ļoti nopietna. Atcerēsimies, kā Iepriekšējā krīze izmaksāja Spānijai 200 tūkstoši eiro, cik ir, cik eh, ir izmaksājuši Spānijai tā lidomīdu upuri, kas notiktu, būtu noticis eh, Eiropā, ja kāds Spānijas farmaceitisks uzņēmums būtu sakropļojis, es nezinu, cik tūkstoši vāciešu. Mēs pieprasam izturēties ar cieņu un pret mums šeit ir ļoti daudz atkarīgs arī no, eh, no jums. Mēs eh, lūdzam Eiropas parlamenta atbalstu un mēs lūdzam pievērst uzmanību šiem Spānijas upuriem un spērt soli uz eh, priekšu un nepieļaut un novērst to netaisnību, kas notiek mūsu valstī un palīdzēt šo problēmu atrisināt. Noslēgumā gribu pateikties jums visiem Eh, no mūsu kolektīva, kuri eh, par to, ka mums ir iespēja izteikties šajā institūcijā. Esam pārliecināti par to, kā ar šīs komitejas atbalstu mūsu problēma varēs tikt atrisināt, jo eh, Spānijas upuri ir daudz jau miruši pēc 60 gadiem, neredzot nekādu risinājumu. Un ar jūsu atbalstu būs, būtu iespējams atrisināt mūsu problēmu un ierakstīt vēl vienu pozitīvu lapusi e, Eiropas līdztiesības grāmatā. Thank you, sir. Now... Paldies. Uzrunāšu komisiju. Florians Šmits izteiksies no komisijas. Paldies. Tagad jūs redzu, saka priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Talidomīts ir viena no vislielākajām medicīnas katastrofām, kāda ir bijusi Eiropā, un kā lūguma rakstiesniedzējs norādīja, tas ir traģiski saistāms ar Eiropas likumdošanu, jo. Tas arī bija viens no dzinējspēkiem, lai Eiropā pieņemtu un harmonizētu E, medikamentu harmonizācijas un autorizācijas noteikumus pirms 50 gadiem. Mēs paužam savu līdzjūtību gan e, lūgumrakstiesniedzējiem, gan visiem upuriem, kas dzīvo Spānijā, kur ir situācija atšķirīga no citām dalībvalstīm. Tomēr e, lūgumrakstam ir gan juridiskas, gan uh, politisks komponents. Runājot par juridisko sastāvdaļu, komisija atbildēja uz vairākiem deputātu jautājumiem un vienmēr bija jāatgādina, ka kompensāciju fondu jautājumu un atbalsts upuriem ir dalībvalsts kompetence, kur Eiropas Savienībai ir visai neliela ietekmē. Un ir eh, ļoti sarežģīti ies, rīkoties eh, pēc eh, lū, lūguma rakstiesniedzēju lūgumu, runājot par politisko komponenti. Veselības komisārs Sandriju Kaitis nesen ir ticies ar vairāku eh, gan Itālijas, gan Zviedrijas, gan apvienotās karalistes izdzīvojušo pārstāvjiem Eh, tāpat arī rīkojas priekšteicis komisārs Borgs, un mūsuprāt šeit ir politisks eh, komponents, taču tīri no juridiska viedokļa raugoties ir visai ierobežots iespējas rīkoties. Paldies! Paldies! Tagad dodu iespēju izteikties deputātiem Martēna kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, lūgumrakstiesniedzējiem par izklāstu. Un pat es ļoti labi saprotu jūsu pieteikumu, jūs nesat šeit, lai meklētu vainīgos, tomēr kādam ir jāatlīdzina nodarītais un jums ir arī jāatrod tas veids, kā to pieprasīt. Es leģitīvi nevaru pateikt, kādā veidā tas notiek, taču e, nav pieļaujami, ka upuri maksā divreiz. Pirmkārt, e, e pirmkārt ar savu invaliditāti, otrkārt ar e, tās ietekmu uz viņu sociālo dzīvi. Un, e, atgriežoties pie komisijas eh, sacītā, ka neko nevar darīt, un man nav skaidrs, ko tad tā, tā darīt lūgumrakstu eh, komitejā. Mums ir jāliek Spānijas valstī apzināties, ka situācija ar upuriem nevar tā turpināties, un es aicinu diskutēt par to, lai Spānijas valsts organizē diskusiju ar iesaistītajām pusēm, tā skaitā um, eh, grūnentālu farmaceitisko firmu kura ir atbildīga pār šādu situāciju. Sarunas, eh, trīspušu sarunas, kurās piedalītos Spānijas valsts, Cupura asociācija un Grīnentāls farmaceitiskais uzņēmums. Un, lai varētu tikt šī situācija atrisināt, jo nevar pieļaut to, ka šie cilvēki maksā un kļūst par upuriem divas reizes, un arī mūsu loma būtu uh, mēģināt rast vienošanos visu pušu interesēs. Paldies! Margarēta! Paldies! Pirmkārt, kā mūs apmeklējat, un e, norādīšu, ka situācija ir vēl sliktāka nekā jūs to aprakstāt. E, Spānijā, Zviedrijā ir bijis ļoti nopietns Eh, skandāls 60. gadu vidūs. Un šeit ir stāsts par to, kā liels uzņēmums eh, ir mēģinājis piekukuļot un panākt visādus, citā, eh, visādus risinājumus. Turklāt talidomīts nav vienīgais skandāls, turpinās un turpinās, un man priekšā šeit ir grāmatas, kos, kuras nosaukums ir navīgās zāles un organizētā noziedzība, ir bijusi e, tirgo jau vairākus gadus, kur ir nosaukti gan vārdi, gan firmas par to, kas notiek un turpina, turpinās bet mēs varētu lūgt komisijai izklāstīt mūs, kas ir šajā sakarā paveikts. Salidonīts nav vienīgā uh, viela. šis ir nopietnas gadījums, upuri ir mūsu priekšā, un arī citu zāļu sakarā ir bijušas uh, ļoti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 Savienotajās valstīs, bet es gribētu komisijai lūgt par to, vai mēs varam gūt pārskatu par to, kad eh, preparāts tika apturēts, kādas kompensācijas ir izmaksātas cietušajiem, jo, manuprāt, Spānijas gadījums ir viens no piemēriem, bet nav vienīgais. Un redzot to, kā Grunentāli ir rīkojies Es esmu ļoti sašutusi par to, ko viņi ir izdarījuši cilvēkiem. Viņi zināja un turpināja rīkoties, piekukuļoja ārstus. Un ko mums vajadzētu noskaidrot, kad eh, preparāts tika apturēts, kāda ir situācija ar kompensācijām un grunentāli vēl nekad nav maksājusi par to, ko tā ir izdarījusi. Paldies, Margarēt. Nākošais runātājs Eleonora. Paldies. Es no savas puses vēlos pateikties lūguma rakstiesniedzējiem, kuri šodien ir iesnieguši šo jautājumu. Es um, pirms vairākiem gadiem arī uzzināju, ka Itālijā ir un iepazinos um, ar talido, talidomīda upuru asociāciju, ko maijā Eiropas parlamentā tika organizēta preses konference, kur visas politiskās grupas izteicās, lai stingri aizstāvētu risinājumu un rezolūciju šīm personām, kas ir kļuvušas par upuris eh, farmaceitiskam skandālam, kura nodēvēšanai pat eh, trūkst vārdu. Margarēta jau norādīja, ka farmaceitisko uzņēmumu intereses bija ārkārtīgi lielas, un tās tika piesaktas, stēptas, un arī tas tika slēpts no Vācijas valdības puses. Kura? Visas procedūras laikā mobilizējās, lai steidzīgi mēģinātu to pabeigt un lai netiktu atzīsti zaudējumi ne tikai Vācijas upuriem, bet arī Eiropā. Uh, Un šī iemesla pēc ļoti daudz cilvēku šodien nav saņēmuši nekādu kompensāciju. Un runa ir ne tikai par to. Tad, kad ir runa par talidomīdu upuriem Itālijā, tad netiek pat atzīta viņu medicīniskā situācija. Tā tad ne tikai viņiem ir katastrofa jā, jāmaksā par šo medikamentu sekām, bet tā ir uh, tie ir dzīves apstākļi, kuri pasliktinās. Tā ir deģeneratīva patoloģija. Lūk, ar ko mēs saskaramies, lūk, kur ir jāmeklē atbalsts un kur ir jāmeklē piemērota reakcija. Itālijā mēs mēģinām maksimāli veikt uzraudzības darbību, lai izprastu, kāda ir patiesā situācija, kādā atrodas tūkstošiem šo cilvēku, kuri dzīvo ar šo medicīnisko situāciju, jo nav ne, e, netiek atzīta invaliditāte šīm personām. Šeit ir runa par to, ka tiek sniegts atbalsts šiem cilvēkiem viņu ikdienā. Protams, kā ir jautājums par kompensāciju upuriem un atbalstu viņiem. Turklāt es atceros vēstuli, ko sagatavoja politiskās grupas konkrēti manējā pagājušā gada beigās un vēstuli, kurā mēs eh, lūdzām Vācijas kancleri atgriezties pie šī dosie un darīt visu iespējamo, lai sniegtu atbalstu šīm personām. 7. jūlijā notika tikšanās ar Talidomīda upuru asociāciju pārstāvjiem un Vācijas valdību. Uh, Bet es domāju, ka to vajadzētu organizēt aizskaitā Spānijas uh, upuriem, jo šeit ir runa par to, ka tiktu mobilizētas visas parlamenta uh, kompetences un pilnvars, kurš nav kompetences veselības aprūpas ziņā. Šeit ir subsidiaritāte, par, par to atbild dalībvalstis, bet mēs varētu izdarīt spiedienu Un tas ir mūsu pienākums, lai visās dalībvalstīs šī problēma tiktu risināta. Risināta nopietni, caurskatāmi un taisnīgi. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties lūgumrāks tiesniedzējiem par to, ka viņi ir kopā ar mums. Tāpat arī es gribētu pateikties par, eh, par sniegto prezentāciju. Redzētais man šokē. Un es eh, paužu personisku līdzjūtību tiem, kas ir cietuši šajā drāmā. Mūsu lūgumrakstu komitejai būtu jāizdara spiediens, lai lūguma rakstiesniedzēji varētu sagaidīt zināmu reakciju, jo mūsu komitejas loma ir tāda, lai iesniegtais lūgumraksts varētu sniegt konkrētu rezultātu. E, un šeit mēs saskaramies ar nopietnu atbildību no farmaceitiskā uzņēmuma, kas nav maksājusi kompensācijas līdz šai dienai. Uh, Atbildība ir noteikta, un es domāju, ka šeit ir Eiropas eh, komisijas kompetence un arī mūsu lūgumrakstu komitejas kompetence. Pats, ja pirmajā brīdī liktos, ka tā nav pamatiesību harta, kas ir pievienota Lisabonas līgumam, palīdzētu rast mums juridiskus līdzekļus, lai pasargātu šīs personas. Un ir pilnīgi skaidrs tas, ka upuri no šīs asociācijas ir Eiropas pilsoņi, un līdz šim brīdim nav bijusi ne juridiska, ne procesuāla aizsardzība paredzēta. Vai viņi šādu juridisku aizsardzību varēs saņemt pateicoties Spānijas tiesām, kuras turpinās e, un cels prasību pret attiecīgo Spānijas firmu, kas ir skaidri atbildīgi šajā jomā, vai tie būs, tās būs Vācijas tiesas, kurām Eh, jāskat šī lieta pēc eh, piekritības. Es gribētu izprast eh, šīs lietas kartogrāfiju, cik ir upuru, kāds ir upuru skaits un kur ir tā jurisdikcija, kur ir kompetenta, kurā tiesā ir jāvēršās ar šo lietu, lai iesniegtu prasība par kompensāciju piedziņu. Ir jāatrod eh, šeit risinājums, jo upuru nekavējošas tiesības eh, uz aizsardzību ir tiešās sekas un šajā gadījumā ir pieprasāma un pienāks kompensācija un piekrīt Francijas kolēģiem, kurš pieminēja izdarāmā spiediena jautājumu, lai šī lieta atgūtu virzību Šeit ir runa par soft power, par maigovāru, un šeit ir runa par to, ka tiktu izdarīts spiediens uz Vācijas valdību, lai e, tiktu panākta kompensācija šiem upur tūkstošiem, kas tas attiec ne tikai uz Spāniju vien, bet uz ļoti daudzām citām valstīm. Tas ir nopietnas gadījums mūsu lūguma rakstu komitejā, ko Eiropas komisijai šeit ir jārīkojas, un mums ir jāredz, kādā veidā mēs varam dot savu devumu iesniedzēju aizsardzībā un lai mēs neabrobežojamies ar līdzjūtības un solidaritātes paušanu upuriem. Paldies, turpina priekšsēdētāji, nākošais runātājs. Vispirms es vēlos pateikties eh, asociācijas priekšsēdētājiem un dalībniekam, kas ir klāt un jūs pārstāvat eh, daudzus cilvēkus, un tā ir rīcība cīņā par eh, cieņu, un eh, tāpēc esat sveicu jūsu lūgumu rakstu komitejā. Tāpat arī mēs paužam savu atbalstu, lai sasniegtu gala mērķi, kas ir taisnīgums. Un lai nebūtu upuri pirmās un otrās kategorijas, lai visi saņemtu pienācīgas kompensācijas. Tā ir medicīniska traģēdija visā Eiropā, ne tikai Spānijā, tas ir politisks un humāns jautājums, un tam ir nepieciešams vienot mūsu visus valstis un valdības, lai atrastu taistīgu risinājumu. Eh, eh, Spānijas situācija ir īpaši smaga, jo ļoti nedaudz talidomīda upuri ir tikuši atzīti, un ņemot vērā jau to, cik daudz laika pagājis, vairāk nekā 50 gadu, daudz ir gājus, gājuši bojā, un tāpēc ir jāmeklē eh, risinājums, kas varētu mazināt tik daudzas es, eh, eh, sāpes. Šajā sakarā es gribētu pievienoties pirmā runātāja sacītajam eh, šai komitejai sasaukt sanāksmi, lai varētu atbloķēt šo jautājumu. Skaidrs, eh, šķiet, ka 23. datumā šis jautājums tiks skatīts augstākajā tiesā civilu lietu palātā. Un arī e, mēs no savas puses, no tautas partijas puses darīs, darīsim visu šajā komitejā, lai jautājumu atbloķēt. Mēs visi esam pelnījuši tādu pašu izturēšanos kā citur Eiropā. Es arī būtu varējusi kļūt par šī medikamentu upuru, esmu dzimusi 65. gadā, un tāpēc Vēlreiz vēlos norādīt, ka mums pienākas taisnīgums un tautas partija jūs atbalsta, lai panāktu to, kas jums visiem pienākas. Paldies! Let me just interfere for once. Nu, ļaujiet man uz mirklīti jūs pārtraukt. Mēs šeit esam tāpēc, lai īstenot viedokļu apmaiņu lūgumrakstu komitejā, un visas politiskās grupas nolēma jūs uzaicināt un uzklausīt šeit. Tātad tas ir tāds komitejas centiens, un tāpēc uh, tiešām uh, saprotiet, ka visas politiskās grupas jūs atbalsta un jūs uzklausās šobrīd. Tālāk došu vārdu nākamam runātājiem. Paldies, Cecīlija! Esmu no tautas partijas. Un jāsaka, es visai sarežģītā situācijā, varbūt pat tajā vissarežģītākajā no visiem. Sākotnēji pēc izglītības esmu bioķīmiķis. Pēc universitātes pabeigšanas nodarbojos ar pētniecību virkni gadu. Un līdz ar to man ir zinām pieredze šai jomā. Un tāpēc varu jums teikt skaidru un gaišu, ka tā lidomība nekad nedrīkstēja lietot uh, Um, cilvēku ārstēšanā. Tas tiešām bija noziegums, un jūs esat pelnījuši kompensāciju. Jums ir jādabū kompensācija. Un mums tiešām ir jādara viss iespējamais spiediens uz Spānijas valdību, lai jūsu lietu virzītu uz priekšu. Es domāju, ka lūgumraksts ir jāatstāj atvērts un jāmēģina nodrošināt pēc iespējas lielāks atbalsts. Lielas paldies, Soledad! Gracias, Presidenta! Paldies, priekšsēdētāji, arī esam! Um, sveicu jūs mūsu komiteju un apliecinu jums mūsu solidaritāti, kā jau norādīja citi runātāji. Tā ir viena no lielākajām katastrofām mūsdienu medicīnā, pat medicīnā kopumā, bet īpaši smagi eh, tas attiecas uz 20. gadsimta medicīnu. Es tik, eh, mēs redzam, ka pēc šīs katastrofas eh, tika pievērsta liela uzmanība farmako uzraudzībai Eiropā, bet tomēr mēs redzam, ka ir šodien 50 gadus vēlāk tūkstošiem šī medikamenta skarto un kuri nāk klajā ar savu pilnīgi taisnīgu un pamatoto prasību. Pirmkārt tāpēc, ka nevienā brīdī nav bijusi pietiekamā politiskā grība, lai e, varētu atrisināt šo jautājumu no juridiskā viedokļa. Mēs apzinām, ka visi eh, pasākumi notika ļoti ātri un pati eh, farmaceitiskā kompānija uh, bija tā, kura apkaunojošā veidā šādu rezultātu bija panākusi. Mums ir jāmeklē kompensācijas iespējas, kā arī ir jādomā par iespējām, lai 50 gadus vēlāk mēs varētu uh, dokumentēt visu to, kas ir noticis ne tikai Spānijā, bet viss caur Eiropas Savienībā, lai mēs uzzinātu visu taisnību par notikušo un lai varētu pamatot prasības ne tikai tādas kā Spānijā, bet arī kā Itālijā un citās valstīs. 2010. gadā Spānijā tika sagatavots dekrēts pār šo upuru atzīšanu. Tas bija pirmais teksts no Spānijas valdības puses. To uh, upuru asociācija uzskata pār nepiecie, nepietiekamu, un es aicinu sagatavot vēstuli Spānijas valdībai, lai tiktu izveidots dialogs un lai varētu uzlabot dekrētu uh, ko asociācija uzskata par ierobežota rakstura un nenodrošina kompensācijas visiem upuriem. Tas ir mans pirmais priekšlikums. Otrkārt, jau izskanēja tas, ka mums nav juridiskās iespējas, taču eh, veselības komisārs vairāk ir norādījis, ka šī ir Eiropas problēma un ir šeit nepieciešama visas Eiropas mēroga reakcija. Arī es uzskatu, ka ir jānosūta jautājums no mūsu komitejas veselības komisāram, vai tas ir iecerējis kāda veida pasākumus vai reakciju attiecībā uz šo jautājumu, vai kādus pasākumus var īstenot Eiropas līmenī. Domāju, ka tas ir nepieciešams eh, nu, mums visiem. Un treškārt pētījums, kur jau es pieminēju, manuprāt, ir noz nozīmīgs, lai mēs varētu dokumentēt notikušo, un es gribētu uzaicināt jūrī komiteju, lai dzirdētu viņu viedokli par to, cik tālu mēs varam meklēt eh, legālas eh, rīkošanās iespējas dalībvalstīm. Paldies! Thank you, and thank you for... Paldies! Un es paldies, kas ir tik izpalīdzīgi un tādēļ ļoti konkrēts savos priekšumos. Valinis kundze, tālāk jums vārds. Paldies! Sveicam, Hosē un Žafa, mūsu vidū vēlreiz. Jūs jau esat vairāk kārt atgriezušies eh, mūsu komitejā. Mēs uzklausījām komisijas pārstāvu, kurš teica, ka neko nevar darīt. Nezinu, bet manuprāt ir Eiropas Savienības pamattiesību uh, karta, bet, un ja tā netiek īstenots, tā ir tikai papīra, tā ir tikai papīra vērtība. Tur ir norādīta, ties, norādīts tiesības uz veselību, nediskriminēšana valsts piedarības dēļ, un arī veselības aizsardz, tiesības uz veselības aizsardzību. Tāpat atbalsto, ka jūri jāsagatavo ziņojums, lai mēs redzētu, ko varam darīt. Uh, Un arī tiesa, kas 6. Eh, augustā 2010. gadā Spānijā tika pieņemts pirmais karaliskais dekrēts, kas atzina upuru statusu, bet neparedzēja kompensāciju. Un tika paredzēts tikai viens viena mēneša termiņš, lai varētu tikt atzīts cilvēks par upuri kādam farmaceitiskam preparātam. Eh, Tautas pārtīja organizēja 27. maijā um, preses konferenci ar eh, deputāta Ponsa um, dalību, un arī mēs bijām gatavi, es gribētu lūgt vairāk no viņu puses ap, apliecinājumu tam, lai viņi sadarbotos ar upuriem, mēs to sagaidām. Un jau ir pagājuši ilgi gadi ar šo problēmu. Diemžēl ļoti maz cilvēku ir palikuši starp dzīvajiem, kas cieš no šīs problēmas. Mm, Atcerēsimies iepriekšējo krīzi, eh, kas bija 11 mm, Eh, kas bija ļoti liela zaudējuma Spānijas valstī, un iepriekšējo krīzi mēs, mēs radām iespēju kompensēt, un mums ir jāatrod iespēju kompensēt arī, arī šai krīzei. Ir jāatrod risinājums, jo šie cilvēki ir, eh, ir, sas, ir eh, nodzīvojuši ļoti grotu dzīvi. Paldies, un vēl viens runātājs, Terī Kabrās. Un pēc tam mums ir arī Pēters, tu, tu vēlies izteikties. Protams, Pēters. Bet pēc Pētera runātājs saraksts tiek klēgts. Terī Kābras. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmā reize ir šī, kad es saskaros ar šo tēmatu un kad es saskaros arī ar cilvēkiem, kuri cietuši no talidomīda ne tikai Spāņiem, bet arī no citām valstīm. Es piekrītu tam, ko visam, ko teica mm, šeit eh, kolēģi. Pilnīgi skaidrs, ka tas ir Eiropas gadījums, ņemot vērā to, ka tas ir noticis gan Itālijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Vācijā, kas ir ar savu viedokli par atbildību, bet lūgumraksta iestiedzēja ir Spāņi, un tāpēc es koncentrēšos uz Spānijas gadījumu, lai neizkliedētos eh, tādā veidā, ka nebūtu skaidrs, ko mēs sakām vai lūdzam. Pilni, eh, skaidrs, ka kolēģi eh, norādīja, ka 6. augustā 2010. gadā tika pieņemts karaliskais dekrets Spā, Spānijā un tika dots mēneša termiņš. Augusta mēnesī tas ir pilnīgi neticami. Tas ir uh, Eh, tas ir skandalozi. Turklāt šeit ir sociālās palīdzības, kā labdarība, bet šeit ir divas lietas, manuprāt. Pirmkārt, kompensācijas, kas ir daži simti gadījumi, patiesībā tie ir simti visā Eiropā, tāpēc Spānijā to ir mazāk kas varētu tikt viegli e, kompensēts. Ir skandāls, ka tas nav izdarīts. Otrkārt, es domāju, ka, lai gan mēs to nevaram, e, un parlaments to nevar, bet jādomā, kādā veidā tiesas ceļā ir jāparedz sankcijas. Un konkrēti pret tām personām un administrācijām, un šajā gadījumā e, tā ir Spānijas administrācija, kas deva atļauja e, preparāta pārdošanai un administrēšanai tad, kad jau bija zināma tā e, negatīvā ietekme. Tāpēc mums būtu jāpiedāvā jā, un jāpieprasa kompensācijas un sankcijas. Paldies, Pēter, lūdzu. Jā, e, nu- paldies. Īsts papildinājums tam, ko kolēģi sacīja. Paldies iesniedzējiem, ka viņi ir klāt. Es Es tikko apsvēru, ka tolaik eh, Austrumvācijā bija maz šādu gadījumu, un eh, tāpēc šī tā saucamā medikamentu piemība bija ļoti ierobežota. Eh, tā nebija traģēdija, kā kolēģis sacīja, nē, tas bija noziegums, skaidrs noziegums. Traģēdija tas ir tad, ja kaut kas nejauši notiek. Uh, Šeit mēs runājam par to, ka cilvēki pat apzinoties, ka, ko eh, šīs zāles dara, turpināja. Un vainīgie tikuši prom ar tādu niecīgu sodiņu, un valsts ir centusies kompensēt, un e, problēma ir tā, ka šīs kompensācijas bijušas ļoti atšķirīgas Eiropā. Ko mēs varam darīt? Tas ir liels noziegums. Turklāt pret upuriem vēl arī ir eh, negodīga attieksme bijusi. Ko mēs varam tagad darīt? Eh, saņēmu informāciju, 26. janvārī mums ir rezolūcija pieņemt par taisnīgu kompensāciju. Tātad eh, medikamentu skandālu upuriem. numurs ir 090215, pie tā vajadzētu strādāt vēl. Juridiski it kā viss ir beidzies, bet politiski šeit ir vēl jārunā par šo lietu. Būtu labi, ja tas nonākt atkal darba kārtībā. Es zinu, ka daudzām valstīm tā ir tāda marģināla problēma, to mēģina kaut kā nobīdīt nost sadaļā citi jautājumi, uh, Mums e, lūgumrakstu komitejā vajadzēja parūpēties par to, lai šis jautājums paliktu darba kārtībā, lai visas iesaistītās dalību valstis e, tiktu informēts, ka šī problēma ir jārisina, un ar minēto rezolūciju jāatgādina, ka parlaments arī ir iesaistījies, un jāprasa no dalību valstīm e, atbildes, un šim, pie šīm problēmām ir jāstrādā neņemot vērā to, ka fiziskos bojājumus mēs nevaram kompensēt, vismaz jānodrošina ir taisnīga finansiāla kompensācija. Paldies, Pīter, paldies par šo ieguldījumu, tas bija ļoti svarīgi. Un labi atsaukties arī uz rezolūciju, kas pavisam nesen tika pieņemta. Un tagad runātājs saraksts ir noslēdzies un došu vārdu vēlreiz eh, lūgumrakstiesniedzējiem. Lūkšu jums iek, jūs iekļauties piecās minūtēs tomēr. Bueno, en primer lugar, agradecer a, a, a todos. Paldies. Pirmkārt vēlos pateikties visiem par iespēju uzstāties šajā komitejā un tāpat esam pateicīgi par to, ka parlaments, Eiropa, Eiropas parlaments izprot, ka tā ir Eiropas problēma. Um, Mums ir ļoti skaidras trīs atbildības šajā katastrofā, un pirmā piekrīt Grunentāla firmai, kura izgudroja un izplatīja šo medikamentu Vācijā, Austrijā, Spānijā, Portugālē tiešā veidā. Otrkārt, Vācijas valdības atbildība, kura dekontrolējot deva iespēju eksportēt medikamentu, un treškārt, ikvienas mūsu balsts tiešā atbildība, kura ļāva ievest un <clears throat> izplatīt izplatīts katrā šajā valstī šo medikamentu. Konkrēti, kā jau to sacīja Tērija Havras kungs, Spānijas gadījums ir vissmagākais, ņemot vērā tās sekas, kādas bija trū, kontrolas trūkuma dēļ, kā arī Vācijas nevērības dēļ, ņemot vērā to, ka līdz 70. gadam tika, bija pieejams šis medikaments. Un, Un tāpat arī nozīmīgs ir Vācijas un Itālijas gadījums, kas ir visai kliedzoši Eiropā. Un ņemot vērā notikušo, es domāju, ka šis ir um, ļoti nozīmīgs notiekums Eiropas parlamentam. Protams, mēs nepārzinām tiesu praksi un kompetences, eh, ne, nespējam to ietekmēt, bez, bez šī ris, jautājuma risinājuma Eiropa nav nekas. So we'll to... Paldies, kolēģi. Nu, centīsimies noslēgt tagad darbu pie šīs darba kārtības punkta. Pirmkārt, paldies visiem, kas deva savu ieguldījumu. Un tā kā komisija pavisam pamatot norādīja, uh, Šis savā ziņā ir juridisks un politisks jautājums, bet es gribu piemetināt, ka tas vēl vairāk ir arī humāna rakstura jautājums. Ko mēs varam darīt šeit lietas labā? Mēs varam nosūtīt vēstuli sociālo lietu ministrijai ar prasību informēt mūs par visu veidu kompensācijas pasākumiem, kas uh, īstenot Spānijā, lai palīdzētu upuriem, un turklāt mudināt valdību uzņemties iniciatīvu īstenot struktūrētu dialogu ar asociāciju, kuras pārstāvis šodien uzklausījām. Otrām kārtām varam norādīt, un to mēs varam darīt kopā ar šī parlamenta dienestiem, uz tiem pasākumiem mēriem, ko īsteno citas valstis šai jautājumā, respektīvi informēt viņus par paraugu praksi, kas tiek piemērota īstenota citās dalību valstīs. Tas varētu būt visai liederīgi Gal galā pagājuši jau 60 gadi, un šī dalība valstis ir rīkošās atšķirīgi. Vai mēs varam varbūt sekretariātam dot mandātu, lai tā, tas kopā ar dienestiem parlamentā izstrādā šādu jautājumu, apkopo informāciju, un tad attiecīgi varētu eh, lūk informēt par to, kas dalība valstīs, kurās ir kompensācijas izmaksātas, noticis. Un taču vēstuli mēs kā kopiju varētu nosūtīt arī attiecīgajiem komisāram, kas atbildīgs par šiem jautājumiem. Un visbeidzot, vēstulē varam iekļaut atsauci uz rezolūciju, ko pieņēmām šai parlamentā janvārī, par uz ko norādīja arī Pīters. Manuprāt, tas būtu tas veids, kā virzīties uz priekšu. Tādā veidā mēs izdalīt, izdarītu zināmu spiedienu, jāsaka diezgan lielu spiedienu, uz Spānijas varas iestādēm un valdību. Un, protams, ka visi kolēģi teica, ka šis lūgumraksts jāatstāja atvērts. Te ir kabras kungs. Priekšādātāji. Kāpēc rakstīt Spānijas ministram sociālo lietu, sociālo lietu jautājumā, bet nevis veselības aprūpas ministram? Vai tas nav tas pats cilvēks? Nē. Rakstīsim tad valdībai kopumā, un tad viņi atdos attiecīgajai atbildīgajam ministram. Jo tas taču ir ar veselību saistīts jautājums. Tas jau nav tikai sociālo lietu kom un kompensāciju jautājums, tas ir tiesiskuma jautājums veselības aprūpas jomā. Tomēr tas ir svarīgi. Jums taisnība, jums taisnība. Man radās iespējas, ka tas ir tas pats ministrs, kas atbildīgs par abām šīm lietām, bet nu labi, tas ir tas pats ministrs. Hmm, tomēr. Nu labi. Terekabras kungs, vai tad nav dīvaini, ka, nu, ik pa, ik pa brīdim tomēr gadās kāds, kas zina kaut ko par jums labāk nekā jūs? You know, that's an explanation. Jā, nu tas arī izskaidro šo situāciju, bet tas nav aizbildinājums. <laughs> Fine. Labi, tad varam tā rīkoties. Martāna kungs, jūs piekrītat? Nu, man šajā priekšlikumā viena lieta mazliet nepatīk. Nu, šķiet, ka vispār gruntā laboratorijām nekāda atbildība netiek uzlikta. Tas man mazliet traucē šajā pasākumā. Viņi izmūk no visas atbildības. Bet šķiet, ka pirmām kārtām taču par to atbildīgi būtu viņi. Saprot, komisijai nav datu un tā tālāk, bet vai tad nevajadzētu vismaz tad grunentāli prasīt paskaidrojumu? ko viņi ir izmaksājuši mm, upuriem, ko viņi ir darījuši. Es domāju, tas būtu arī tādā kolektīvā ziņā. Mm, mūsu pienākums būtu prasīt arī, lai šī attiecīgā kompānija uzņemas atbildību par ļoti nopietnu katastrofu. Atgādināšu, ka Ir taču tāds kopā sadzīvošanas likums. Tie, kas nodara kaut kādu kaitējumu, tiem tad arī ir attiecīgi par to jāmaksā. Tā tas ir attiecībā uz vidu un tālāk. Un es domāju, ka šai kontekstā vajadzētu tātad mūsu darbību vērst arī uz to, lai pie, pie atbildības tik sauktu šī kompānija. Lieliska doma. Jūs tiešām izsakaties tā visai pārliecinoši. Ļoti labi. Tad kā varam virzīties uz priekšu? Vai tad piekrīt visi šādam veidam? Lieliski. Labi. Liels paldies. Viss teica jums paldies. Nu, varbūt man arī vajadzēja teikt paldies. Nu, tātad paldies arī no manas puses par to, ka ieradāties, padalījāties savā pieredzē, un mēs pilnīgi noteikti sakosim līdz notikumiem. Now the next item is petition 700. Tālāk 717 šķērsvīta 2014 lūguma raksts par vasaras un ziemas laika atcelšanu Eiropas Savienībā. Un tam līdzi nāk arī nākamais 1934. lūguma raksts ne, par pārēju uz vasaras laiku atcelšanu un tad virkni citu lūgumrakstu par tieši tādu pašu tēmu. Te nu gribu jums atgādināt, ka Geršvinam ir lieliska dziesma ar nosaukumu Summertime, bet šeit nerunājam par dziesmu, nē, tas ir lūgumraksts, bet lūgumraksts iesniedzēji nav klāt. Un tāpēc uzreiz došu vārdu komisijai Pīteram Demajeram, lūdzu. Good morning, uh, Mrs. Chair. Labrīt godātie deputāti, dāmas un kungi. On for a second. Can, can we, the people that would like to gribētu lūgt visus, kas dodas prom no telpas, darīt to klusiņām, lai mēs varētu turpināt darbu un varētu pievērsties arī šim jautājumam. Good. Now, Mr. Demajer, the floor is yours. Demajer kungs, nu gan jums vārds. Paldies. Es domāju, ka būtu atbilstīgi, ja jums piedāvātu pāris eh, vispārīgas informācijas par attiecībā šo direktīvu, lai jūs varētu saprast kontekstu. Kad runājam par vasaras laika direktīvu, tad tā ir direktīva, ar kuru ieviešana sistēmu, kad laiks tiek mainīts divreiz gadā, oktobra beigās laiks tiek pagriezts uz priekšu, uz ziemas laiku un marta beigās atpakaļ. Pārējiem uz vasaras laiku būtu atbilstīgi zināt, ka komisija un Eiropas likuma devēja padomu un parlaments neieviesa vasaras laika sistēmu Eiropā. Nē, tas notika ar aktu, ko izdarīja visas individuālās dalībvalstis vēl 60. un 70. gados. Dažādi iemesli pēc tika minēti. Daudzi un dažādi iemesli toreiz, un es tagad neiedzināšos pagaidām vēl šais detaļās. Tā rezultātā Pirmo iniciatīvu uzņēmās komisija 1980. gadā, ierosinot harmonizēšanu Eh, esošajā praksē dalību valstīs attiecībā uz to, kā notiek pāriešana uz vasaras laiku. Galvenais iemesls tam bija tas, ka vēlējāmies pārliecināties, lai atbilstīgi darbotos iekšējais tirgus, jo pastāvēja risks, un tas arī 60. un 70. gados bija labi redzams, ka radās problēmas ar harmonizēšanu un ar laika grafiku organizēšanu, piemēram, starptautiskajā transporta jomā, aviācijā tāpat un arī dzelzceļā, īpaši dzelzceļā. Un tāpēc 80. gados komisija nāca klējā ar pirmo priekšlikumu direktīvai, to pēc tam pieņēma padomu parlaments. Un tad uz piecu gadu laiku tādus pagaidu pamatu tas tika īstenots. Sākumā harmonizēšana bija tikai iesākotnēji, bet ne noslēgumā, bet bija paredzēts, ka 2000. gadā tad pieņems nākamo direktīvu, tā tika pieņemta 2001. gadā, ar kuru patiešām tad tika ieviesta pilnīga harmonizēšana uz pastāvīgiem pamatiem. Tātad vairs ne uz tādiem ik pa brīdim atjaunojumiem piecu gadu periodiem. Un arī šīs direktīvas galvenais mērķis bija pārliecināties, ka tiek atbilstīgi harmonizēta pāriešana uz ziemas un attiecīgi vasaras laiku, lai pārliecinātos, ka iekšējais tirgus varētu atbilstīgi darboties. To gribēju jums pastāstīt, un tas arī viss no manas puses. Thank you very much. Liels paldies! Paldies, ka izteicāties īsi, lakoniski un visai precīzi. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz faktu, ka transporta komiteja ar um, citu komiteju uh, 24. Mm, martā šogad organizēja arī uzklausīšanu par šo jumu, un es redzu, ka telpā ir kolēģi. Es gan nepazīstu šīs sejas. Svobodas kungs. Svobodas kungs ir manā sarakstā. Un tad vēl arī Rola kungs. Thank you. Thank you, madam. Paldies, priekšsādātāji! Es tomēr ceru, ka manu seju jūs taču pazīstat. Nē, nē. Hmm. Nu, dien, nu, dien. Pazīstu, pazīstu, un tik lieliskas kopīgas atmiņas mums. Hmm. Kā jūs jau teicāt, trīs komitejas organizēja uzklausīšanu veiksmīgā kārtā. Uz to uzaicinājām pārstāvjus no enerģētikas sektora, no transporta sektora, veselības aprūpes sektora, apsverdām arī juridiskos aspektus šai direktīvai, no, kas pieņemta 2001. gadā. Un šīs uzklausīšanas rezultāts bija tāds, ka mums jākonstatē divas lietas. Harmonizēta pieeja visā Eiropā ir laba doma, neviens ar par to nestrīdas, un tas ir labi vietnotajam tirgum. Jautājums, kas tika apstrīdēts, bija tas, vai šobrīd ir vispār jēgpilni pāriet no vasaras laika uz ziemas laiku un otrādi. Ja varbūt būtu vienkāršāk un labāk, ja būtu tikai viens vien, vienkāršots harmonizēts laiks visu gadu Eiropas Savienībā. Tur uzklausījām dažādas prezentācijas no nu, transporta jomas, enerģētikas jomas, veselības aprūpas pārstāvjiem. Transporta un enerģētikas sektora un citi rūpnieciskie sektora pārstāvi teica, ka viņa nostāja ir neitrāla, nav nekādi ne plusi, ne mīnusi šāda veida laika grozīšanai. Tātad no šiem sektoriem netika izteikt nekāda iemesla, kāpēc vajadzētu veikt laika maiņu vai nē. Bet veselības aprūpas sektora um, pārstāvi gan informē mūs par pētījumu, kas veikts deviņās Eiropas universitātēs un visai negatīvi izteicās par laika grozīšanu. Uzklausījām profesoru no Vācijas par to, cik simtiem miljonu eiro gadā maksā šāda laika maiņa un informācija turklāt tiks saņemta arī par to, ka 80% iedzīvotāju nesastops ne ar kādām problēmām šim laikam mainoties, bet ir 20% iedzīvotāju, kam tas sagādā būtiskas problēmas. Un te minētie 80% savukārt nesaprot, eh, kādas problēmas varētu būt šiem 20% iedzīvotāji. Tā tad, nu, tāda pilnīga pretstatī viedokļos par šo jautājumu. No komisijas arī dzirdējām reakciju šīs, šīs uzklausīšanas laikā. Nu, diezgan tādu brutālu, nu, ja tā drīkst izteikties, reakciju dzirdējām. Jo tika teikts faktiski tā, ka, lūk, komisija ir īstenojusi pētījumus, kas liecina, ka šīs direktīvas pieņemšanas laikā bija būtiski un pamatot iemesli, lai laika maiņa norisinātos. Uh, un komisija nav paredzējusi neko darīt šai ziņā, neko no jauna pētīt. Tagad šobrīd tiek gatavots mutiskais jautājums, kas tiks uzdots pēc vasaras atvaļinājuma. Tas tiks adresēts komisijai, plenārsēdē. Un tur lūksim komisiju nāk klajā ar argumentiem, kāpēc laika maiņai uh, būtu joprojām jānotiek. Un tad, protams, atkarībā no šīs atbildes, eh, no komisijas teiktā arī būs atkarīgs tās, vai mēs pieprasīsim sagatavot arī rezolūciju, ja, nu, kas notiks tālāk. Bet jāsaka, mēs neizturamies pasīvi. Nē, ir lietas, kas virzās uz priekšu, kas risinās. Un būtisks Eiropas parlamentu deputātu skaits manuprāt, tie pārstāv arī visas politiskās grupas, atbalsta laika maiņas atcelšanu. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Rolkols! Paldies, saka Roilkungs! Paldies par šo iespēju prezentēt arguments. Šis temats nodarbina vairākus tūkstošus cilvēku Eiropas Savienībā, saņemam eh, daudz e-pastus, vēstules, um, lūgumrakstus, un komisija tikko skaidroja, kā tas viss ir radies. Tas ir interesanti. Um, bet šobrīd ir liela problēma ar to, ka neviens precīzi neatbild uz to, uh, kam šobrīd būtu kaut kas jādara, lai šī iniciatīva mainītos, jo ir pamatoti apsvērumi, kādēļ tas būtu nepieciešams, ir pamatoti pretargumenti, nav nekāds eh, iemesls divreiz gadā cilvēkiem eh, pārregulēt eh, pulksteņus. Nav enerģijas izmantošanā milzīgi iegūmi. Un dalību valstis sniedz tādas atbildes, kā Eiropas līmenis ir uh, atbildīgais un Eiropa saka, ka dalībvalsts ir atbildīgās. Un tagad komisijai vajadzētu atbildēt, ka ja toreiz komisija izstrādāja direktīvu, tad arī komisija būtu jāuzņemās iniciatīvu, ja tā vēlas to darīt, bet par to jau arī jautājums. Kam tad šobrīd ir jārīkojas? lai šo nesaprātīgo pasākumu izbeigtu. Un e, uz to es vēlos dzirdēt skaidru atbildi. Un mēnešim ilgi komisija nevēlas sniegt skaidru atbildi. Mēs rakstījām komisāriem, kāds ir pamats lūguma rakstiem. Mums ir jāuzzina, vai mums kā deputātiem ir iespēja e, kaut ko darīt, vai mēs neesam atbildīgi vispār. Uz to es vēlētos absolūti skaidru atbildi. Thank you very much. Paldies. Šedikovski kungs. Liels paldies par to, ka jums izdevās tik labi izrunāt man uzvārdu. Un to parasti nav viegli izdarīt. Runāšu savā valodā. Es vēlētos kritizē to, ka mēs neesam saņēmuši atbildi no Eiropas komisijas. Tas, ko uh, Roila kungs sacīja, tas atbilst patiesībai. Mēs jau divas vai trīs reizes prasījām uh, komisijai, kādas ir iespējas. Čehijā mums ir šāda problēma jau desmit gadus. Esam daudz lūgumu rakstus uh, rakstījuši un zinām, ka šī laika maiņa neko nedod Eiropai laika maiņa neko nedod, ne ekonomiska, ne transporta, nekāda cita ietekme. Vai mums ir viena stunda uz priekšu vai atpakaļ, nekas nemainās. Man svarīgi dzirdēt atbildi. Tagad mēs zinām, ka ir ļoti daudz pētījumi, kas nosaka, ka šādi pasākumi kaitē veselībai Cik ilgi mums būs vēl jāgaida uz atbildi? Un kā mēs varam kaut ko mainīt? Mēs jau tagad redzam, ir 11 lūguma raksti. Es varu no Čehijas panākt vēl lielāku lūguma rakstu skaitu, jo mēs šīs, šīs lūguma rakstus Čehijā esam daudz saņēmuši. Kā Eiropas parlaments var panākt, eh, kā simt tūkstoši cilvēku parakstu šos lūgumrakstus. Man ļoti svarīgi saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Un kā Pavels Svoboda sacīja, kurš ir Juri komitejas priekšsarētājs, uh, ka šeit Eiropas parlamentā ir vairāk kā 200 deputātu, kuri ir pret pāreju uz vasaras laiku. Un, nu, manuprāt, šī iniciatīva iegūst aizvien vairāk deputātu atbalstu un katru gadu, kad notiek šī laika maiņa, ienāk jauni un jauni lūgumraksti par šo tēmatu. Vēlos jums pateikties par to, ka piekritāt izskatīt šo tematu un vēlos ļoti lūgt komisiju lai tā beidzot mums atbildētu, ko mums iesākt. Thank you. And that concludes my. Paldies, līdz ar to runātājs saraksts arī smelts. Nu, viena interesanta lieta šeit ir. Tik daudz lūgumu rakstu. Un gandrīz visas tās, visi šie lūgumu raksti ir no Vācijas. Kā tad tā? Tur ir tādi cilvēki, kas ārkārtīgi e, jutīgi ir pret šo laika maiņu, bet visi šie lūguma rakstiesniece ir vācieši ar pāris izņēmumiem. Man tas šķiet visai dīvaini. Es gribētu zināt, gan kāpēc. Varbūt Vācijā tāds lobijs ir spēcīgs pilsoņi, var izteikties plaši. Tas, ko mēs gan zinām, ir tas, ka vairākos gadījumos komisijai jau ir lūgts sniegt atbildi, bet tā to nav darījusi. Nu, tad tas ir mājas darbs tagad komisijai, nu tad lūdzu, nāciet klajā ar atbilstīgu jautājumu. Un tad šis mutiskais jautājums, kas tiks iesniegts plenās sēdē, nu, lūk, tas nozīmē, ka tas, ko es ierosinu jums, ir nogaidīt, kamēr saņemam atbildu šo mutisko jautājumu, un tad atkarībā no atbildes, ko saņemam, mēs varam attiecīgi vai nu tad slēgt lūgumrakstus, jeb paturēt tos atvērts, atkarībā no tā, kas tiks teikts. Es visādi citādi neredzu veidu, kā virzīties uz priekšu. Piekrītat? Jā, visi piekrīt. Well, are you keen on taking the floor, please? Jūs vēlaties vēl izteikties, lūdzu? Nē, labāk nē. Labi, nu tad nododiet komisijai mūsu entuziasmu pilno vēstījumu. Yes. Okay, and then we... Un tālāk. Nākamais lūgumraksts ir pārlikts uz vēlāku laiku, pāriem pie 11. darba kārtības punkta. Lūgumraksts iesniedzējs nav klāt, došu tāpēc vārdu tūlīt pat komisijai. Kons de Langes kungs. Jeb Janā Bulesko ir šeit. The one of you, Thank you. please. Yes, uh, my, my name is Kunda Lange. Paldies, Kunda Lange. Es esmu no reģionālās politikas ģenerāldirektorāta. Šis lūgumraksts ir par projektu, kas saistīts ar reģionālo attīstību un gribu atgādināt, ka pārvaldošā struktūra, ko ieceļ dalībvalsts, ir atbildīga par ES finansētu programmu pārvaldību. Detalizētāk runājot šoreiz, ko konkrētā atbildība eh, piekrīt, nu tā tad dalībvalsts iestādē, nevis mums komisijai. Ševadošai iestādē mēs lūdzam sniegt svaigāko informāciju par projektu. Iepriekšējā reiz, kad komiteja šo lietu skatīja, tas vēl nebija finalizēts. Vēl bija jāatrisina virkni jautājumu starp apakšu uzņēmēju un pakalpojumu saņēmēju Šobrīd esam saņēmuši apstiprinājumu no vadošās iestādes, ka šis projekts ir finalizēts. Kopsavilkuma ziņojumu saņēmām, un tur tiek arī minēta atsauce uz sūdzības iesniedzēja mm, tekstu sūdzībām tātad. Bet tur arī tiek teikts, ka visi šie jautājumi ir atrisināti. Kā apstiprinājumu tam mēs saņēmām arī attiecīgo darbu atsaukšanas vēstules. Pirmais 2012. gada 13. maijā datēta vēstule. Saraksti ar darbiem, kas vēl jāpabeidz, tika pievienota šim e, ziņojumam un kontrakts ilga trīs gadus, lai visu šo projektu finalizētu. Pēc tam saņēmām kopiju no gala apstiprinājumu par darbiem datums 2015. gada 12. jūnijas, tātad pirms mēneša tikai, un šai ziņojumā tiek secināts, ka visi darbi atbilst standarta nosacījumiem un kvalitātes standartiem un kval tehniskajām specifikācijām. Tātad visas problēmas, kas identificētas iepriekš, ir tikušas atrisinātas saskaņā ar šiem mūsu saņemtajiem ziņojumiem. Jauns fakts, uz ko gribu vērst jūsu uzmanību, tomēr ir tāds, ka pagājušajā piekdienā vēlu Novakarē lūgumrakstiesniedzējs atsūtīja ēpastu, sakot, ka nav īstenot nekādu pasākumu, lai uzlabotu kvalitāti vai ir veikti pavisam nelielu uzlabojumu. Mēs, protams, vēl neesam spējuši to pārbaudīt, neesam pārliecinājušies vai neesam tāpat vēl sakonsultējušies ar attiecīgiem vadošajām iestādēm. Šobrīd neesam to paspējuši izdarīt. Katrā ziņā komisijas iniciatīva nevar iet tālāk, kā vien atkal uzdot jautājumu vadošajai iestādēji ar jautājumu, vai šis projekts ir pavisam paveikts un finalizēts. Jebkurā gadījumā īstenošanas periods laikā no 2007. līdz 2013. gada programmai ir jau noslēdzies, un tas eh, faktiski pilnībā noslēdz tagad šī eh, gada decembrī, kad jāgatavo galējais, mm, galīgais projekts. Un tas, jā, mm, beigu beigās vēl, nu, tad viss var tikt pārbaudīts izdzīvošu 17. gadam. Tātad vēl ir laiks ziņot par visu veidu labajām un sliktajām lietām šī projekta ietvaros. Es ceru, ka šī informācija jums palīdzēja. Paldies, nu tad tagad varu dot vārdu kolēģiem, un te nu man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Lūdzu, esiet līdzīgi. Ko darīt? Ko darīt ar šo lūgumrakstu? Martēna kungs. Écoutez, je crois que la commission lui a Domāju, ka komisija tikko atbildēja pati šeit, bija jauns elements piekdienas vakarā. Mēs pirms mēs pārbaudām eh, iesniedzēju sacīto, pirms slēdzam lūgumrakstu, citu risinājumu es neredzu. Peter, did you ask for the floor? Peter, vai tu gribēji izteikties? Šeit man ir zināmas šaubas. Es saprotu lūgumu rakstu iesniedzēju, bet no otras puses ir jābūt arī citām iespējām pārbaudīt kaut ko. Ir projekta pārbaudas, noslēgumā revīzijas palātas slēdziens. Es pat nezinu. Ja kanalizācijas eh, eh, Vāks eh, lūkai nav, un tā ir sūdzība, protams, bet eh, kurš tad pārbauda šos darbus, kurš kontrolē? Vai ir izdarīts tas, kas ir pasūtīts un atbilstošā kvalitātei? Manuprāt, eh, var jau arī slēgt lūgumu rakstu un uh, lūgumraksta iesniedzējs var griezties reģionālās iestādēs, un ja tas neiet cauri, nu tad eh, lai raksta jaunu lūgumrakstu. Nu es pat nezinu. Tas nav varbūt tāds eh, gala vērtējums, bet mēs nevaram par katru kanalizācijas caurumu eh, rūpēties visā Eiropas Savienībā. Ma io in realtà vorrei sapere dal petitioner. Es gribētu saņemt vairāk informācijas no iesniedzēja, jo ir norādīts, ka ir jauni elementi, varbūt šos jaunos elementus var darīt zināmus konkrētākā veidā, tad es varētu izteikties, bet pagaidām es gribētu atstāt lūgumu rakstu atvērtu. Okay, uh, that concludes my list of speakers. Ar to arī noslēdzam runātāju sarakstu darīsim tad tā. Eh, lūgumrakstīs niedzējs ir mūs informējis, ka nav īstenoti pasākumi, lai uzlabotu kvalitāti eh, kopš 2011. gada, un šo ziņu mums atsūtīja vakar. Absolūti nav bijusi iespēja izvērtēt, vai eh, fototēli ir atbilstoši patiesībai, nu, jebkas šeit ir pat iespējams. Tas, ko mēs varētu darīt šobrīd, un piespēlēt to atpakaļ komisijai, lūdzot noskaidrot, kāda ir faktiskā situācija, un tad eh, atbildēt mums eh, par to, kāda ir eh, aktuālā situācija. Vai tas ir iespējams? Viena lieta gan ir, ko es vēlos pieminēt. Vadošā iestāde ir veikusi pārbaudu uz vietas, tāpat arī valsts ceļu inspekcija. Uh, Tas notika 2012. gadā, un tas, eh, tajās tika konstatēta tikai neliela trūkumu, kuri ir novērsti saskaņā ar galu pieņemšanas aktu. Eh, līdz ar to, ja komiteja vēlas, mēs, protams, varam rakstīt vēlreiz vadošai iestādēji, lai pārbaudītu šos faktus un eh, vai ir plānota kāda ekspostu pārbaužu veikšana šim projektam. Un tad skatīt šo jautājumu vēlreiz. Paldies, ja es pareizi saprotu, tad eh, lielākā daļa darbu ir eh, pabeigts, bet varbūt detaļas ir palikušas un tās acīm redzot tās lietas, par kurām mums tiek sūtīts. Varbūt. Eleonora vēlas atstāt eh, vaļā, Pēters vēlas slēgt. Ko tad īsti darām? Pēter? Nē, nē, nē. Es pievienojos Eleonorai, tas ir labs priešlikums. Mans priekšlikums būtu tāds, ka ja, tad, kad mums būs šī informācija un sekretariāts saka, ka tas pietiekami ir, tad eh, B procedūras ietvaros varam slēgt vēlāk. Var jau būt tā, ka mēs redzam, ka informācija ir eh, pietiekama, visas vietas ir atrisināts, nav vairs jārunā par to, un tad eh, at, atstājam šo lūgumu rakstu atvērtu, un sekretariāts ierosina, mums, sekretariāts ierosina mums, kā rīkoties, slēgt vai nē. Un nu, tad daram tieši tā, kā Pēters e, ierosina. Sekretariāts var noskaidrot detaļas, un mēs tad attiecīgi vai nu slēdzam, vai e, atstājam atvērt nākamajā komitejas sanāksmē. Nu, ar to arī noslēdzam e, rīta sadaļu, lai patīkams pusdienas un atgriezieties pēcpusdienu.